ietekmi uz Eiropas Savienības transporta nozari. Dod vārdu komisijas pārstāvēji Taisenai. Vārds jums! You, uh, Paldies, priekšsēdētāji, godāti deputāti, Es vēlos izmantot šo iespēju, lai runātu par imigrācijas krīzes ietekmi uz transporta nozare Eiropas Savienībā. Kā jūs to labi zinat, ņemot vērā nepieredzēto bēgļu pieplūdumu apjomu vairākas dalībvalsts ir atjaunojuši robežu kontroli. Kaut arī tās ir e, īslaicīgas, tā tomēr traucē Schengen zonas normālu darbību. Atsevišķos transporta veidos ir uh, pastiprināts kontrols, tāpat ko pastiprināts kontrols ir uz robežām. Transporta nozara ir īpaši sensitīva attiecībā uz šiem pasākumiem. Iekšējo robežu kontrola atjaunošana vispārīgākā un pastāvīgā veidā ne tikai apgrūtinātu Schengens zonas valstu iedzīvotāju dzīvi, bet arī apdraudētu brīvo preču aprites saulaicīgumu. Šobrīd tas veido 2800 miljārdus eiro un 1700 miljonus tonu apjomziņā. Komisija saprot, ka sistemātiska robežu kontrola atjaunošana uz robežām ietekmē situāciju un pirmie rezultāti rāda, ka īstermiņā uh, gaidīšanas laiks uz robežām un pie, ietekmētu gan pasažierus, gan vilcienu satiksmi. Ilgtermiņā e, šīs plūsmas apgrūtinājumi ietekmēs e, ekonomiku lielā mērā. Tas radītu dalību valstu budžetiem papildu aprīkojumu, e, papildu izmaksas par aprīkojumu un personāla izmaksas. Īpaši smagi skarts būtu Ehm, autoceļu transports. Un ceturtkārt, mazie vidējie uzņēmumi, kas veido mugurkaulu ceļu transportā būtu būt visvairāk ietekmēts. Daži, vai drīzāk lielākā daļa no viņiem strādā ar ļoti nelielu peļņu, un tad papildus izmaksas tiktu nodots tālāk klientiem, vai arī liktu bankrotēt uzņēmējiem. Uh, Skaitliskā izteiksme komisija ir aplēsusi, ka pilnīga robežu kontroļa atjaunošana, lai uzraudzītu cilvēku pārvietošanu Schengen zonas iekšienē, nekavējoties radītu papildu izmaksas Eiropas Savienības ekonomikai aptuveni 5 līdz 18 miljārdu eiro apmērā gadā. Ilgtermiņā ietekme ir daudz grūtāk aprēķināt, bet eh, zināmie fakti liecina, ka iekšējā robežu kontroļa atjaunošana atstātu būtisku negatīvu ietekmi visā Eiropas Savienības ekonomikai. Iekšējās Eiropas Savienības tirzniecības apjoms samazinātos, izmaksas palielinātos, galvenokārt ietekmējot tās dalību valstis, kas ir lielā mērā atkarīgas no Eiropas Savienības iekšējās tirzniecības. 1,7 miljārdi iedzīvotāji, kas strādā pārrobežo eh, variantā, kā Slovākija, Igaunija, Beļģija un citas, tur pārobežu kustība ir ļoti svarīga. Tādējādi varētu arī tikt e, traucēta darba tirgu funkcionēšana. Godātie parlamenta deputāti, es uzskatu, ka šīs pirmās aplēses skaidri parāda, cik negatīva ietekme ir tam, ja tiktu ierobežotu brīvu cilvēku pārvietošanu Schengen zoni, zonas iekšienē. Ekonomiskas izaugsmēji Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgi, lai šī ierobežošana nenotiktu. Tas pats sakāms par transportu nozari. Līdz ar to dalību valstu robežu kontrolas atjaunošanas iekšējām robežām ir jātiek pēc iespējas ātrāk e, izbeigtai. Un 4. martā ir e, izdota, izdots komisijas paziņojums e, ar aicinājumu pēc iespējas ātrāk atgriezties pie Schengen zonas normālas funkcionēšanas līdz gada beigām. Jo ilgāk robežu kontrolas saglabājas, jo grūtāk un dārgāk būs atjaunot labvēlīgo ekonomisko vidi, ar kuru, kuru tad Schengen zona centās nodrošināt. Tā kā ekonomikas operatoriem ir jāpielāgojas izmaiņām, tad atgriešanās iepriekšējā situācijā nenotiks tūlītēji, un tā arī nav garantēta. Ļaujiet man jums apliecināt, ka mēs strādāsim ļoti smagi, lai atgrieztos pie Schengen zonas normālas funkcionēšanas un pie iekšējā tirgus normālas funkcionēšanas līdz šī gada beigām. Uz šī fona tad es e, labprāt uzklausīšu jūsu skatījumu situāciju un jūsu ieteikums par to, kā mums labāk sadarboties, lai aizsargātu iekšējo tirgu. Paldies! E, Paldies, komisārs Kunze! Tagad izteiksies politisko grupu pārstāvi. Pirmais EPP vārdā Staņslavs Polčaks. Divas minūtes pane předsedající paldies priekšsēdētāji es vēlos norādīt ka migrācijas krīze attiecas uz visām Eiropas Savienības valstīm un būtu nepareizi, ja atsevišķas dalībvalstis uzskatītu, ka tās var no krīzes izvairīties vai ka tā uz tām neatiecās. Mēs visi apzināmies, eh, kāda ir lēmuma rezultāti, un es augstu novērtēju komisārs Taisens uzstāšanos. Viņas norādīties skaitļi atbilst arī tam, ko mēs uzzinām neatkarīgajos pētījumos. Ļoti žēl, ka atsevišķas labējās politiskās grupas šodien sēžu zālē nav pārstāvētas, jo robežu atjaunošana un konkrētas izmaksas būtu noderīgi šīm grupām šos skaitļus dzirdēt. Domāju, ka zaudējumi, kas rastos, ja tiektu atcelta eh, preču un personu brīvu pārvietošanās, būtu neatgūstami. Uh, brīva pārvietošanās ir devusi iespēju uzplaukt mūsu uzņēmumiem, un Schengena ir viens no Eiropas Savienības veiksmes stāstiem, kas dod iespēju īstenot savas brīvības. Šī migrācijas krīze līdz šim vēl nav, netiek pārvaldīta, un sistēma līdz ar to ir apdraudota, apdraudēta. Robeža atjaunošana apgrūtina transportu, tas attiecas uz dažādiem transporta veidiem. Ir jāizprot, kāda ir problēma, tā jāsakārto, un pirmkārt vajadzētu atrisināt trūkumus attiecībā uz ārējām robežām Šengenas sistēmai ir jādarbojas, pretējā gadījumā sakas būs nozīmīgas, kā norādīja deputāta Taise. Uh, Tālāk uh, sociāldemokrātu grupas vārdā Ismails Ertūks uz divu ar pus minūtēm. Godātais priekšsēdētāji, kungs, komisārs kundze, kolēģi, vēlos uzreiz precizēt, ka šeit nekādā gadījumā nav runa tikai un vienīgi par migrācijas krīzi, bet gan par Eiropas politisko krīzi, ko mēs pieredzam pēdējās nedēļas un mēnešus. Kāda izskatās situācija? 28 dalību valstis it kā ievieš ārkārtas risinājumus krīzes situācijā, Un, ja tas tiktu risināts Eiropas līmenī koordinēti, to varētu atrisināt arī savādāk. Uh, Bet runājot eh, kā transporta koordinātoru sociāldemokrātiem, es vēlos koncentrēties uz ietekmi, ko situācija atstājas transporta jomu. Dažas valstis eh, seko tikai vienīgi savām interesēm, un viņiem nenāk prātā nekas labāks, kā atjaunot nacionālās robežas eh, kontrolas. Uh, Un līdz ar to, principā, izjūg Schengen zonas darbība. Ar to netiek atrasta nekāda risinājumi problēmām, bet arī tiek ierobežota Eiropas transporta kustība un 400 miljoni Eiropas Savienības iedzīvotāji katru gadu izmanto šis, šis sistēmas, eh, lai ceļotu. Un, kā jau tas tika minēts, kavējas piegādes laiki, un gal galā tas viss nāk par sliktu patērētājiem, jo mēs esam spiesti maksāt vairāk par precēm un arī ilgāk gaidīt to piegādi. Man ir piemērs, komisārs Kunze ar, neg ar negatīvo ietekmi, ko atstāja Nacionālā robeža kontrola. Eh, piemērs no loģistikas. Loģistikas eksperti rēķinās aptuveni 50 eiro stundā uz vienu kravas automašīnu papildus izmaksām eh, dēļ tā, ka ir ilgāks gaidīšanas laiks uz robežām. Tas nozīmē, ka uz Vācijas, Austrijas robežas eh, gadā abos virzienos 8 miljoni šādu kravas mašīnu šķērso robežu un e, radītu aptuveni 400 miljonus eiro papildu izmaksas. Šādi scenāriji principā tikai virza e, Schengen zonu tuvāk tās beigām. Un e, Eiropas Savienība kopumā līdz 2025. gadam 470 miljonus, miljardus eh, kā mm, IKP ieņēmumos eh, tad zaudētu, ja tas turpinātos. Robežu atjaunošana nav nekāds risinājums un ar to netiek risināta arī humanitārā krīze. Paldies. Paldies, deputāta kungs. Tālāk EKR grupas vārdā. Zlotowska kungs. Dziękuję, panie marszałku. Szanowni państwo, trans... Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi. Transports ir kā ekonomikas nervu sistēma un transporta sistēmas uh, sakropļojumi nozīmē, ka rodas kavējumi uzņēmējiem un kavējas piegādājumi, rodas papildus izmaksas, tādējādi mēs varētu sagaidīt arī darba vietu zudumu šai sektorā. Migrācijas krīzes kontekstā šī ir bezprecedenta situācija. Transporta sektors eh, saskarsies ar ļoti daudzām problēmām. Esmu saņēmis ļoti daudzus elektroniskos pastus no uh, automobīļu vadītājiem manā vēlēšana apgabalā, kuri aprakst šo situāciju pie Kalē ostas. Tāpat arī noziedzīgu nodarījumu gadījumus un kas notiek uz uh, ceļiem un cik grūti ir uh, vadīt autotransporta līdzekļus šādos apstākļos, šķiet, ka situācija tikai pasliktinās. Ir daudz uh, poļu šoferu, un viņi tik tiešām ir mūsu ekonomikas pats mugurkauls. Man ir prieks, ka varam viņu labāk kaut ko teikt šeit plenārsēdē, jo nepārāk bieži runājam par uzņēmēju un uh, šoferu problēmām. Esmu redzējis attēlus, kā piemēram tiek mesti akmeņi uz uh, garām braucošiem uh, automobiļiem, to šoferiem, kurš seks izmaksas, lai veiktu remontu, tāpat lai nodrošinātu monitoringu, un kurš tu gribēs riskēt ar savu dzīvību. Nu, protams, šoferiem iznāk to darīt. Uh, Tādā veidā tiek zaudēti tūkstošiem eiro ieņēmumu katru dienu, un tas ir tikai viens no daudziem piemēriem, kādā veidā migrācijas krīze skār transporta sektoru. Tāpat arī dzelzceļa savienojumu slēgšanas starp dalību valstīm un kas notiek vidusjūras reģionā. Arī tas, ka vienpusējas kontrolas atkal tiek ieviestas, tā ir pašreizējā realitāte Eiropas Savienības transporta sektorā. Vai tas tā paliks arī nākotnē, vai mēs eh, spēsim rīkoties tikai tad, kad eh, autovadītāji, kāds no tiem zaudēs eh, dzīvību, tāpēc, ka viņi nav bijuši spējīgi sevi aizsargāt uzbrukuma gadījumā, ja notiek šāds migrantu uzbrukums, vai arī vienkārši viņi ir pārāk noguruši bijuši. Gribētu aicināt visus censties rast investīcijas, finansējumu, lai uzlabotu šoferu drošumu un drošību un visu pārējo transporta līdzekļu lietotāju kopienas drošību. Mums ir jā. Mēs strādājam pie infrastruktūras, dzeļu infrastruktūras, bet mums ir jāpalīdz šīs infrastruktūras lietotājiem apstākļos, kad viņu darba apstākļi tiek negatīvi skarta krīzes rezultātā. Mums jādara viss iespējamais, kas ir mūsu mm, rokās, lai palīdzētu tīpaši tām valstīm, kas ir uz Eiropas Savienības ārējām robežām, nodrošināt šo ro robežu pārvaldību. Un, ja šīs robežas nebūs pietiekami cieši, tad Schengen vienkārši sairs un izmaksas šim scenārijam būs kolosāls ne tikai manai valstī. Tāpēc gribētu griezties pie komisijas un uh, prasīt, lai tiek īstenots jau esošās normas, jo šobrīd tas tā netiek darīts. Paldies arī par jūsu aicinājumu. Un Van uh, Miltenburga kungs nākošais. Paldies, priekšsēdētāji! De vluchtelingencrisis bovenal een humanitaire. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit ir runa par humānu krīzi pirmkārt. Uh, ka cilvēku izmisumu nav iespējams izteikt skaitļos, un transporta nozarei arī cieš nopietnas sekas. Lai mazināt migrācijas plūsmas, dalībvalsts vienpusēji ir izveidojušas vienpusēju e, robežu kontroli, kas apgrūtina preču un personu pārvietošanos. Mēs dzirdējam komisāru sakām, un to apstiprināja arī citi runātāji, kā Schengenas zonas izbeigšana izmaksātu eh, desmitiem miljārdu eiro Eiropas ekonomikai. Regulāras kontrolas izmaksātu jau miljārdu vienu uh, eh, autoceļu transportā, plus vēl jāpievieno citas transporta nozars ir nepieciešams atrisināt uh, bēgļu problēmu ar Eiropas krasta apsardzi, ar vienotām procedūrām visās dalībvalstīs, uh, ataiskaitā dodot vairāk iespēju legālajai imigrācijai, kā arī ar atgriešanos pie Schengenes bez iekšējās robežu kontrolas. Tas ir pilnīgi nepieciešams, lai labāk varētu pārvaldīt uh, bēgļu krīzi gan humanitārā ziņā, gan arī transporta nozars ziņā. Es aicinu komisiju turpināt iz, pasvītrot migrācijas krīzes ietekmi uz transporta nozari. Es aicinu komisiju veikt aplēses eh, finansiālajiem zaudējumiem transporta jomā un sagatavot ziņojumu Eiropas parlamentam, lai varētu skaidrāk saprast, ka sadrumstalošana eh, valstīm izmaksā ļoti dārgi. Paldies tālāk goja grupas vārdā. Deputy Tanja Gonzales. Vārds Taņai Gonzalesai Peņas. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos norādīt, ka šajās um, diskusijās ir daudz aspekti, ko es atbalstu, un citi aspekti, kas manī ir bažas. No vienas puses var piekrist, ka ir jārisina migrācijas problēma daudz dimensiju perspektīvā, lai varētu uzsākt efektīvus un ilgspējīgus risinājumus vidējā un ilgā termiņā. Piemēram, svarīgi pasvītrot uh, to, cik nozīmīgas ir Eh, kravas kuģu jautājums Eiropas teritoriālos ūdeņos. Otrkārt, vidusjūra ir eh, visnāvējošākais migrācijas ceļš pasaulē. Kā mēs zinām, šie peldlīdzekļi, ko izmanto imigranti, ir tik trausli, ka tos dažkārt nespēja uztvert arī satelīta tehnoloģijas. Tāpat arī šo peldlīdzekļu eh, apkalpes ir ar uzdevumiem, kurus eh, nespēja atrisināt eh, eh, mūsu rīcībā esošie līdzekļi. Tāpēc ir nepieciešams uzlabot dalībvalstu kapacitātes, lai varētu veikt meklēšanas un glābšanas operācijas, kā arī paredzēt apmācību, Eh, tirzniecības un kravas kuģiem. Tomēr ir vairāki aspekti, kas manī vieš bažas. Esmu nobažījusies, ka diskusija centrā ir jautājumi tikai saistībā ar konkurētspēju un iekšējā tirgus eh, funkcionēšanu. Es apzinos, ka šie jautājumi ir ļoti svarīgi mums, bet vai jūs zināt, ko pat, eh, kā patiesībā satraucoši šajā diskusijā ir bēgļu eh, kontrabandas, mafiju izplatīšanās un nostiprināšanās. Viņi paredz cenu, piemēram, tūkstošu eiro par cilvēku, kas tiek pārvadāts kaut kur kravas kastē tie ir kriminālie tīkli un organizācijas, kas izmanto cilvēku izmisumu, un uh, mēs nevaram novērst skatienu, kad tik uh, brīdī, kad tik daudzi no šiem pārvadātājiem šajos apstākļos, piemēram, 50 cilvēku uh, gāja bojā saldētāju furgonā, ko atrada Austrijā par šīm lietām mums ļoti bieži pietrūks informācijas, un tas ir apkaunojoši. Vai jūs zināt arī, zināt, ka par Schengenes eh, zonas eh, labu funkcionēšanu brīdī, kad mēs esam norūpējušies par labu transporta plūsmu Eiropas Savienībā. Mēs esam noslēguši līgumu ar apvienoto karalisti, kas ir pilnībā pret brīvu pārvietošanos. Mums ir vienota atbildība un uh, šo savienību var glābt tikai ar vairāk demokrātijas un cilvēktiesībām. Paldies! E, Taņa Gonzales Peņas un e, tālāk zaļo grupas vārdā vārds Karimai Delī uz divām minūtēm. Dargie kolēģi! Mums ir jārunā par imigrācijas krīzes ietekmu uz transportu. Vēlos norādīt, ka man ļoti traucē šis formulējums. Kad mēs runājam par bēgļu skaitu, kas kopš 15. gada sākuma ir gājuši bojā pie Lamanša tuneļa, tas neietekmē dzelzceļu nozari. 15. gada augustā 72 bēgļi eh, mirst saldētāju furgonā Vācijā. Tas neietekmē eh, autokravas pārvadājumus. Vidusjūrā 4000 gadā kopš 14. gada. Tas neietekmē. Eh, un, jūras transportu. Un uz, uz ko tad ir jānorāda? Galvenokārt eh, problēma ir ENL grupa. Piemēram, pagājušā nedēļā Nacionālās frontes deputāti Arnotu nāca klajā ar savu priekšlikumu par krasta apsārdzi, kurā viņi norāda, ka ļoti žēl, ka krīzes laikā, un tagad es citēju, ka vairāki simti kravas kuģi 15. gadā tiem nācās mainīt kursu, lai piedalītos glābšanas operācijā. Runāsim nopietni, problēma nav bēgļi, varbūt tie ir. Um, cilvēku pārvadātāji, konflikti Sīrijā un citur, bet it īpaši tā ir dalībvalstu nespēja organizēt cienīgu uzņemšanu šiem cilvēkiem komisija, kolēģi, man ir steidzama prasība. Mēs nevaram mūžīgi pētīt eh, krīzes ietekmi, kamēr mēs neesam visu izmēģinājuši, lai šo krīzi ierobežojuši manā valstī ir pilsētas mērs Damjans Kārēms, kurš ir izveidojis apmeti, kurā cienīgos apstākļos bēgļi var apmesties, kamēr citur citi bēgļi, citās valstīs Bulgārijā tiek sasieti, turēti pie sienas Austrijā. Eiropas atbildēji ir jābūt atbilstošai, pretējā gadījumā tas ir kauns Eiropas Savienībai. Mēs visi esam atbildīgi vārdos, ko izvēlamies, mūsu runās un mūsu darbos pārtrauksim, pārtrauksim vainot visā bēgļus. Paldies! E, Karīma Delī. I don't see, frankly speaking. Es neredzu e, zālē Georgu Maieru, bet es redzēju, ka klāts ir Kristīna Morvai. Vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Es jau sešus ar pusgadus esmu Eiroparlamenta deputāte un esmu iemācījusies domāt Eiropas Savienības veidā. Nu, nepārprotiet, tas nenozīmē, ka esmu intelektuāli, ko guvusi no šeit dzirdētā, bet esmu iemācījusies jūsu manipulējošo domāšanas veidu un trikus uh, veidu, kā jūs cenšaties tā teikt pārdot savas uh, ļoti īpatnējās idejas plašākai sabiedrībai ar uh, savu mēdīju palīdzību. Komisārs kundze ir šeit, un viņa stāsta dramatiskas lietas par to, cik daudz tas maksā, lai atkal tiktu atjaunots iekšējās eh, robežu kontrolas, ņemot vērā masveida migrāciju. migrāciju. Eh, tas eh, rada iz, izmaksas Eiropas nodokļu maksātājiem, bet tad atbildi ir pārstāsim, pārtrauksim šo migrāciju. Jo šī ir tikai gatavošanās nākošajam paziņojumam, nākošam raundam - legālā migrācija, atvērta politika, kas ļaus visiem ieplūst legāli. Nu, pat arī tas vēl būtu pieņemams, kolēģi, ja un tikai ja tās valstis, kuras vēlas uzņemt imigrantus, lai tās tos uzņem, bet ļauj citām valstīm darīt, ko tās vēlas. Bet jūs mēģinat piespriest Ungāriju, pieņemt šādu darbības veidu. Paldies! Nākošā Vai jūs, eh, Morvai kundze, pieņemat zilās kartītes jautājumu no Polčaka kunga? Es eh, pieņemu šo jautājumu no mūsu, tā teikt, politiskiem ienaidniekiem. Jā, es runāju par Polčaku kungu, saka priekšsēdētājs. Jums vārds pusminūte. Pusminūte jums ir. Paldies, ka pieņemat zilās kartītes jautājumu. Es uh, ārkārtīgi nepiekrītu Morvais kundzes teiktajiem, bet šoreiz tiešām nevar izturēt, un uh, man ir jautājums, ko jūs Domājiet, uz ko jūs balstat savus izteikumus, kad jūs sakat, ka Schengenas robežas slēgšanai nebūs nekāda ietekme uz Eiropas Savienības valstīm, ja jūs uzdodat eh, jautājumu komisārai, kā viņi ir ieguvuši, ieguvuši cipars, ko viņi nosauca, tad man ir jautājums, vai jums ir kāda pētījuma, kas parāda, ka tam nebūs nekāda ietekme uz Eiropas Savienības valstīm. Morvai kundzei vārds. Man ir liels prieks saņemt šo jautājumu, jo tas nozīmē, ka uh, tulkojums iespējami nebija atbilstošs. Tāpēc pateikšu to tagad angļu valodā. Es pilnībā piekrītu, ka ir milzīgas izmaksas slēdzot iekšējās robežas. Arī tādas būtu Ungārijas pilsoņiem, bet atbilde ir beigt veicināt šo migrācijas krīzi, jo šīs dienas sesijas, šis darbs ir gatavošanās jau nākamajai vai aiznākamajai sesijai, kurā jūs paziņosiet, ka visai migrācijai vajadzētu būt legālai, un mēs, Ungāri, negribam to tā, ka nemēģina to uzspiest mums. To es gribēju teikt. Uh, you, madam. Uh... Paldies, cienītā kundze. Priekšsādātājs atbild, atgādina pusminūte ir jautājumam un pusminūte ir atbildēji zilās kartītes gadījumā. Labi. Tagad Andors Delī. Divas minūtes lūdzu jums vārds. Paldies priekšsādātāji. Tā nav tikai krīze un uh, aizvien lielākā konkurence, ar ko ir jāsaskars autotransporta sektoram, bet tā ir arī migrācijas krīze. Arvien lielāks eh, robežu kontroļu skaits nozīmē, ka būs iespējams mazāk eh, piegādāt preces klientiem eh, noteiktā laika periodā, arī izmaksas palielināsies, nebūs iespējams skaidri plānot uh, Um, tādu preču pārvadāšanu, kuras var bojāties, uh, attiecīgi arī ietekme uz vidi palielināsies un citu faktoru. Tāpēc mēs nevaram pieļaut to, ka tiek apdraudētas uh, pamata brīvības un brīvais tirgus, un tāpēc mums ir jāizmanto Schengen sistēma un jāievēro visi nepieciešamie noteikumi. Bez tām mums jāņem vērā tas, ka smago mašīnu uh, darb, eh, autovadītāja darba vieta ir eh, Eiropas Savienības ceļu sistēma ar visiem riskiem un draudiem. Daudzi vadītāji saskars ar draudiem, viņu darbs ir daudz riskantāks, eh, droši darba apstākļi ir ārkārtīgi svarīgi viņiem. Tāpēc jāievēro regula 89, 431 un arī ceļu tīkls un droši un veselībai draudzīgi darba apstākļi jānodrošina vadītājiem. Domājot arī par turismu, jāsaka, ka terorisms eh, ir ļoti smagi ietekmējis turismu biznesu. Jāpatur prātā, ka apmēram 10% Eiropas IKP nāk no turismu sektora, kas tikai raksturo, cik uh, būtiski zaudējumi ir no šīs sektora Eiropas ekonomikai. Tāpēc jādomā par atbalsta mehānismu, kurš varētu ļaut kompensēt uh, MVU gūtos zaudējumus, tiestos zaudējumus uh, transporta un turismu jomā. Tātad, lai mazinātu, mīkstinātu šo zaudējumus un gribētu aicināt komisiju padomāt par to. Paldies! Un Tagad. Uh, Tagad vārds Inesai Alai Senderei uz divām minūtēm. Gracias, presidente. Si, estamos aquí. Paldies, priekšsēdētāji. Kārtējo reizi mēs konstatējam, cik augstu cenu ir jāmaksā Eiropas Savienībai tādēļ, ka tā nespēja koordinēt savas politikas un ka nacionālās intereses apgrūtina mūsu uh, iedzīvotāju intereses, nepareiza starpvaldību e, politika, kas ir egoistiskā. Tās dēļ mēs maksājam augstu rēķinu. Schengenes zona ir viens no Eiropas Savienības galvenajiem panākumiem. Un, komisār, mēs šodien atbalstām komisijas nodomu paturēt spēkā Schengenes zonu un atvērts no jauna tās robežas, kas ir tikušas slēgtas, tajā pašā laikā ieviešot labākas formulas eh, migrācijas plūsmu regulēšanai, nepieļaujot spīdzināšanu un sliktu izturēšanos mūsu teritorijās. Mums ir jāmeklē risinājums, jāveido droši humānie koridori. No paša sākuma mēs esam pieprasījuši, lai transports būtu viens no risinājumiem, lai izvairītos no ciešanām un nāvis. Un kā arī humanitārs gaisa tilts no Grieķijas ar citiem uzņēm, eh, bēgļu centriem varētu būt viens no risinājumiem, kas būtu uzlabojis esošo situāciju fragmentācijas un kļūdājumu lēmumu dēļ mēs esam nokuši šādā situācijā. Atbalstīsim šodien pasākums robežu atvēršanai no jauna, atjaunosim transportā pakalpojums, eh, kas ir droši lietotājiem un pārvadātājiem. Tāpat nosodīsim nacionālo vald, valdību mēģinājumus ieviest pašus savu, pašiem savus normatīvus pārvadātājiem. Uh, Mums ir jāpārvar pieļautās kļūdas un komisijas un padomas pieļautās fragmentācija. Mums ir jāgarantē Eiropas iekšējais tirgus, sociālās tiesības un cilvēktiesību ievērošana. Paldies! Muchos gracias! Paldies! Nākošais runātājs. Deputāts Džambaskis uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Godājumie kolēģi! Komisāri! Šodien notiek debats par migrāciju, un šķiet, ka mēs runājam dažādās valodās, neraugoties uz to, ka mēs varam klausīties tulkojumu. Man šķiet, ka kolēģi nenošķir, kas ir migranti, kas ir bēgļi, un pēc tam viņi brīnās, ka, ka mēs saskaramies ar teroristu uzbrukumiem Parīzē un Briselē. Šī migrācijas krīze ir ar nopietnu ietekmi transporta nozarē. Eh, autovadītāji un pārvadājumu uzņēmumi ir robežījusies, ka, ja krīze turpinās, kontrols kļūs stingrāks un tas novedīs pie miljoniem zaudējumu transporta jomā. Komisija uzskata, ka uh, zaudējumi būs no 5 līdz 18 miljārdiem eiro, kas savukārt cil, mazinās cilvēku ceļošanu Eiropā. Lai varētu saglabāt Schengen un iekšē tirgu, mums ir jāstiprina kontrolus iekšējām robežām, piemēram, uz Bulgārijas robežas. Pārtrauksim liekulību. Dažas valstis ir Schengenā, citas nav. Mēs, Bulgāri, vairāk nevēlamies būt Schengenā, jo mums no tā nekāda labuma nebūs. No otras puses, Eiropas Savienība mēģina noslēgt e, vienošanos ar Turciju un Turcija sagāt mūsu robežas. Un turku valoda būs oficiāla valoda Eiropas Savienībā. Tā būs ļoti nopietna kļūda. Paldies. E, Džambaska kungs. E, deputāta Aila Sendera vēlētos uzdot jums zilās kartītes jautājumu. Vai jūs to pieņemat? Paldies priekšsēdētāji. Es gribēju tikai atgādināt deputātam, ka E, teroristi nebija ne imigranti, ne bēgļi, tie bija Eiropas pilsoņi, tāpēc e, neviens nav kļūdījies, varbūt jūs esat kļūdījies. Paldies! Уважаема колега, Godājumā kolēģi, tas nebija jautājums, bet paziņojums domā, ka jūs pārkāpāt ar to Eiropas parlamenta reglamentu. Tomēr es atbildu sniegšu. Atbrauciet uz Turcijas Bulgārijas robežu. Palūkojieties, kurš ir nelegālais imigrants, kurš ir bēglis. Jūs apgalvojat, ka daudz ka ir vienāds skaits ar jau, jauniem vīriešiem un jaunām māmiņām. Jūs kļūdaties. Paldies, nākošais runātājs. Izaskuna Bilbao Barandi. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. E, šonedēļ mēs plaši runājam par humanitārām un politiskām sakām Eiropā pēc bēgļu krīzes. Veidot jaunas robežu kontrolas. Transportā maksās e, par 18 miljardiem eiro Eh, dārgāks eh, pēc pašas komisijas pētījuma. Tas trīskāršo tos fondus, ko mēs esam paredzējuši Turcijas nolīgumam. Ja investīcijas Eiropas transporta līdz eh, tīklos kļūs nerentāblas, un transportā, jo tas mums izmaksā 1% no PIB, tad vēlos uzdot jums divus jautājumus. Ko var darīt komisija, lai nepieļautu vienpusējos pasākumus un dažkārt populistiskos pasākumus pret preču un personu pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā, un otrkārt, kādi pasākumi ir paredzēti? lai mazinātu izmaksas, kas liks zaudēt konkurētspēju visai Eiropas Savienības ekonomikai. Paldies! Paldies, deputāti. Un nākošais runātājs ir Marija Kristīna Veržjā uz divām minūtēm. Paldies priekšsādātāji par jūsu pūliņiem runāt visās Eiropas Savienības valodās. Jā, tirzniecības kuģi ir novirzījušies no kursa, lai glābtu dzīvis. Vairāk nekā 800 kuģi ir izglābuši vairāk nekā 40 tūkstoši cilvēku galvenokārt vidusjūrā. To vajag apsveikt. Viņi ir izpildījuši savu piesā, pienākumu un izpildījuši un ievērojuši starptautiskās tiesības. Tāpat eh, aizvien vairāk kūģu maina kursu, lai izvairītos no zonām, kur var sastapt migrantu kūģus. Viņi bažījās ne tikai par uh, ekonomiskām, bet par juridiskām sekām. 30 tūkstoši bojā gājušo. Uh, 5, 16, 14. gadā. 15. gadā skaitlis ir absolūts rekords. Itālijai eh, pielika pūliņus, eh, tomēr nesaņēma pietiekam lielu palīdzību. Tā, tagad runāsim par kontrabandistiem. Tiek E, īstenot pat militāru pasākumu operācijas ir dārgas un nedod vēlamo rezultātu. Kontrabandistu tīklas tikai vēršas plašumā, migranti tiek pakļauti aizvien lielākam riskam, izmaksām, taiskaitā Eiropas Savienības iekšienē. Šīs, eh, šī kontrabanda ir trešais ienākuma avots šobrīd pēc narkotikām un ieročiem. Jo vairāk noslēdzam robežas, jo vairāk labumu gūst kontrabandistē. Miljārdiem eiro ir izmantot, lai slēgtu robežas. Kādi rezultāti? Šī nauda būtu noderīgāka bijusi dzīvību, glā, eh, dzīvību glābšanai un starptautisko tiesību ievērošanai. Eiropas Savienībai ir jāpiedalās humānās krīzes risināšana, ar kur mēs saskaramies pasaules mērogā. Jā, jā, mums ir jāīsteno plašas operācijas glābšanas darbiem jūrā, jāatver humānie koridori bēgļiem un jānodrošina legāli piekļuvis ceļu migrantiem, lai viņi vairs neuzņemtos riskus. Ja dalība valstis uzņemtos savas atbildības, tad mums nevajadzētu uh, organizēt šīs surrealistiskās diskusijas. Paldies! Marija Kristīna Veržjā, un tagad došu vārdu Jirži Pospišilam. Děkuji pěkně, pane předsedo. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties komisārai Tānas Taisenai par šo informāciju, kur es pilnībā atbalstu, jo Schengena zonas atcelšana izraisītu nopietnas problēmas ne tikai mums, bet arī citās valstīs transporta ziņā tai skaitā, un zaudējumi būtu pusmiljārds gadā. Būtu nopietni zaudējumi, ja tiktu atcelts iekšējās robežas, un diemžēl šie skaiti ir pilnīgi reāli. Tāpat ir vēl citi elementi. Piemēram, ietekme uz tiem, kuri strādā kaimiņu valstī, nevarētu uz to doties, tāpat tas ietekmētu turismu negatīvi, tīpaši e, tad, kad ir runa par vienas dienas ekskursijām. Būtu nopietni zaudējumi ne tikai ekonomiskā ziņā, bet arī labklājības ziņā. Ceļojuma skaits samazinātos, turklāt skaitļi rāda, ka Schengenes zona ir ļoti nozīmīga, lai gan šodien šķiet daļa eiropiešu netic Schengenai un vēlētos iekšējo robežu atjaunošanu. Un tas tāpēc, ka viņiem ir iespējas, ka Eiropas Savienība nespēja patikt gaļā, galā ar bēgļu krīzi. Taču, manuprāt, komisārai Taisenai būtu jāsaprot, cik svarīgi ir saglabāt Schengenu un kāda ir pasākumi, tiek, tiks piedāvāt no komisijas puses krīzes pārvaldīšanai. Es redzu savā valstī, ka ja tiek ieviestas bēgļu kvotas, tad eh, sabiedriskā doma to slikti uztvertu un Schengenas pastāvēšana varētu tikt apdraudēta. Um, um, pan posel, uh... E, Paldies, eh, Francisko Siskungs. Komisārija. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Šengens daļai atcelšana ir viena no negatīvākajām sakām esošajai bēgļu krīzei. Eiropas Savienība nav bijusi uzdevuma augstumos, lai stātos pretī šai ļoti smagajai problēmai. Kad es runāju par Eiropas Savienību, es nedomāju komisiju, jo Eiropas komisija ir mēģinājusi nākt klajā ar risinājumiem, lai stātos pretī bēgļu, bēgļu krīzei, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Problemātiski ir atsevišķu valstu rīcība. Šobrīd mēs redzam, ka vairākas dalība valstis apstiprina uh, un īsteno tādu rīcību, kas grauj Eiropas projekta būtību. Ir vairāku dalībvalstu valdības, kuras e, īsteno ultranacionālistisku, pat ksenofobisku diskursu, kas ir ar ārkārtīgi negatīvām sekām, un viena no tām ir šodienas diskusija. E, runas pār Schengenas telpas Eh, darbības pārtraukšanu. Schengen ir vitāla Eiropas Savienība, un ja mēs analizēsim negatīvo ekonomisko ietekmi, tad ir jākoncentrējas uz visbūtiskāko jautājumu. Tas ir Eiropas projekts, kas tiek apdraudēts ar šāda veida rīcību. Turklāt ir ļoti negatīvas sekas. Tas jau izskanēja gan tīri finansiāli, ekonomiski un tāpēc Es aicinu komisiju turpināt darbu un pieliek pūliņus, uzticoties eh, Eiropas garam. Paldies. Tagad eh, vārds eh, Jungērijus Agnesai. Viena minūte, lūdzu voorzitter mevrouw de commissaris vorige maand. Paldies, eh, priekšsēdātājs kundze. Pagājušā mēnesī es eh, braucu kopā ar eh, smagās mašīnas šoferi uz apvienoto karalisti un jāsaka, ka tā bija tāda kolosāla pieredze, jo neskatoties uz to, ka Kalē osta nebija, tur nebija nodrošināta pilnīga drošība. Eh, tika ieteikts vispār apstāties pirms jau Gentes un pirms Francijas nobežas. Mēs redzējām bēgļus, eh, kas eh, bloķēja ceļu, un mm, bez skaidra bijuši šādi negadījumi. Uh, Jau kopš marta sākuma ir atrasti bēgļi, kas slēpjās smagajās mašīnās, ir notikuši nelaimes gadījumi, kalē, un šis eh, saraksts tikai pagarinās. Es saprotu, eh, ka komisija saka, ka tas ir satraucoši un eh, ka būs ekonomiskas sekas robežas slēgšanai, bet es gribētu prasīt jums, komisārs Kunze, vai papildus tam nav iespējams nodrošināt labāku aizsardzību tiem, kas strādā autotransporta sektorā. Paldies! Paldies! Un tagad brīvā mikrofona sadaļa. Šons Kelijs pirmais, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Es eh, zinu, ka ir problēmas eh, transporta sektorā migrācijas dēļ, bet eh, es tiešām neatvēru, ka situācija tik ļauna, kā tik stāstīts. Kaut gan šie skaitļi diezgan tādi vispārīgi, kad jūs runājāt par izmaksām no 5 līdz 18 miljārdi, tad, nu, vai nu 5 vai 18, nu, nedaudz precīzi tāds nekaitētu, bet tāpat laikā jautājums ir ļoti smags, un es zinu, esmu runājis ar cilvēkiem īrijā, transporta jomā, pārvadājuma jomā. Uh, Un viņiem ir bijušas milzīgas problēmas eh, braucot uz kontinentu, tīpaši Kalē ostā. Un kā pēdējais runātājs norādīja, eh, autovadītāja dzīvības tiek apdraudētas, notiek daudz un dažādas lietas. Pilnīgi šokējošas tā, ka mums ir jādara kaut kas, lai nodrošinātu eh, drošību mūsu pašu pilsoņiem, kuri pārvadā preces. Un es saprotu, ka komisija Eh, cenšas legalizēt šo migrāciju, bet bez eh, legālas situācijas nevar atrisināt problēmu, jo, ja ir situācija, kad šī plūsma ir nelegāla un viss, kas tiek paciests, eh, es saprotu, ka komisija ir jāpanāk, lai dalībvalsts sadarbotos un tādējādi risināt problēmu. Paldies! Mamikin kungs. Jums priekšsēdētāja kungs par doto vārdu godātie kolēģi. Par ko mēs šeit spriežam? mēs šeit spriežam par to ka migrācijas krīzei ir liela ietekme uz transporta jomu bet migrāciju krīzei būs liela ietekme uz visām jomām un pats galvenais uz visu eiropas projektu. bet ja mēs izanalizēsim cēloņus kāpēc migrācijas krīze tik milzīga ir atnākusi uz mūsu kopīgo eiropas māju atbilde ir viena tā ir milzīgas kļūdas ārpolitika ko mēs runājot par mēs es domāju eiropas savienību esam pieļāvuši kopumā un katra dalībvalsts savā pieņemtajā lēmumā vairāku gadu garumā. migranti rodas no tām valstīm uz kurieni mēs eiropieši godīgi runāsim par to esam atnesuši karu no tiem reģioniem kur mēs kolēģi un mūsu ieroču kompānijas pārdod ieročus. migranti nerodas nezinu no kurienes viņi prasa tagad palīdzību no mums no eiropas savienības. tas ir visbūtiskākais. paldies! Paldies! Uh, thank you! Paldies! Un tagad Jakovčič kungs. Mr. President. Priekšsādātāji. Priekšsādātāji. Uh, paldies par uh, doto iespēju izteikties. Es ceru, ka jūs arī citiem kolēģiem no Aldi partijas dosiet vārdu, jo jūs nepateicāt no sākuma labi. Paldies, viss skaidrs, sakrunātājs. Šengenas eh, zona pilnīgi noteikti ir viena no Eiropas Savienības lielākajām sasniegtajām vērtībām. Šengana nav tikai vienkārši robežas šķērso, šķērsošana, rindas vai eh, rindu nēsamība uz robežām, tur, kur Šengana pastāv. Šengana ir vairāk kā tas. Šengana ir simbols. Un tāpēc mums tas ir jāsaglabā Mums tas ir jāsaglabā arī nākotnē, jādara viss iespējamais, kas ir mūsu spēkos. Migrācijas krīze ir milzīgs izaicinājums. Nav vienkārši to atrisināt, un es zinu, ka mēs runājam par milzīgām naudas summām, par lielām izmaksām, bet Schengena ir mūsu brīvības simbols, tāpēc es sagaidu, ka komisija un dalība valsts darīs visu iespējamo, lai saglabātu to. Paldies! Paldies! Tagad jūsu kolēģis no tās pašas politiskās grupas. Jose Farija. Jose Farija, labo priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs eh, runājam par eh, robežām, par eh, Schengenu migrācijas krīzi, bet Vidusjūras reģions ir šobrīd viss tāds briesmīgākais reģions migrācijas ziņā tūkstošiem cilvēku. Uh, meklē nelegālus ceļus, kā nonākt Eiropā, viņi nonāk cilvēku tirgotāju, pārvadātāju, mafijas rokās. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka e, vidusjūras e, valstu robežas ir arī ārējās robežas, un tās mēs nevaram noslēgt. Mēs nevaram no, sabūvēt uh, mūrus uz tām. Kūģi veids uh, glābšanas un meklēšanas operācijas, un šī gada sākumā tur pat trešā daļa izglābto migrantu uh, vidusjūrā varēja pateikties par to komerc uh, kuģiem. Jā, komisār uzsvēr, cik svarīgi ir izsināt uh, šo migrācijas krīzi arī vidusjūras reģionā un Eiropas jūrniecības drošības aģentūrai arī vajadzētu palīdzēt, lai tā vēl stiprinātu savu lomu. Paldies! Un tagad uzklausīsim komisārs kundzi Marianu Taisenu. Lūdzu. Eh, eh. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Liels paldies par šīm ļoti interesantajām debatēm. Protams, ka ir tā, ka Eiropas komisija ļoti smagi strādā, un šī ir viena no mūsu uh, lielākajām prioritātēm, lai risinātu bēgļu krīze un darītu visu iespējamo, lai mēs preventīvi vērstos pret terorismu. Bet šodien man tika lūgts runāt ar jums par imigrācijas krīzes ietekmi uz transporta nozari, un uz to tad mums vajadzētu arī koncentrēties. Atjaunotās robežu kontrols, tām ir jābūt ierobežotām laikā Vēlākais līdz šī gada beigām tām visām jābūt atceltām, jo tad būs e, e, beigušies astoņi mēneši, kas bija atļauti. Mums ir izstrādāts e, plāns, kas tika prezentēts 4. martā, tad pakāpenisks rīcības plāns, kā atjaunot Schengens zonas darbību. Esam par to arī paziņojumu publiskojuši. Un es domāju, to visi arī ir apliecinājuši, ka Schengen zona ir viens no lielākajiem iegūmiem Eiropas Savienībā. Tas mums ir jāsargā un mums jādara viss iespējamais, lai Schengen zona pēc iespējas ātrāk atkal funkcionētu. Mēs apzināmies, ka Schengen zonas zaudēšanas izmaksas eh, daudzā mērā gan attiecībā uz brīvībām, gan uz uh, faktiskajām ekonomiskajām izmaksām būs milzīgs. Līdz ar to mums pēc iespējas ātrāk jāatgriežas pie parastās situācijas, un mēs jau savā pakāpeniskajā plānā norādījām, kāda priekšnosacījuma pirms tam ir jāizpilda, un kas jādara dalību valstīm, lai tas būtu iespējams. Komisija rūpīgi seko situācijas attīstībai uz iekšējām robežām un, protams, arī uz ārējām robežām, un varu jums uh, apliecināt, eh, ka aplēses par ietekmes eh, apmēriem ir aptuvenas un eh, šīs summas ir ļoti augstas. Mēs turpināsim analizēt mūsu rīcībā esošos datus, pārbaudīt jaunāko informāciju, lai mums būtu tāds pilnīgs priekšstats par e, izmaksām, e, kādas Eiropa radīsies. Visdrīzāk faktiskās izmaksas varētu būt vēl augstākas, bet neatkarīgi no tā mēs vēlamies pēc iespējas ātrāk atjaunot Schengens zonas darbību, un skaidrs, ka transporta nozarei šīs izmaksas ir īpaši lielas. Protams, ka skarts ir arī citas nozares. bet e, jāsaka, ka ekonomikai kopumā tas rada liels izmaksas un visiem Eiropas iedzīvotājiem. Skaidrs, ka ir daudz cilvēku, kas dodas uz darbu arī pāri robežām, tas ieņem vērā. Cerams, ka mēs eh, varēsim atrast labu sadarbības iespējas, lai beidzot pārvarētu šo krīzi un mūsu iekšējo tirgu transporta nozarē un iekšējo tirgu kopumā atkal varētu atjaunot. Tas ir īpaši svarīgi transporta nozarē, kas ir ļoti svarīgs mūsu ekonomikas funkcionēšanai. Varu jums apliecināt, ka visi e, komisijas dalībnieki, tīpaši Bulcas kundze, ir e, gatava sadarboties ar jums, e, lai risinātu šo situāciju. Lielas paldies priekšsarētāji! Paldies, priekšsēdētāji!